105. pānta 6. punktam. Priekšsēdētāja konference ir informējusi man par to, ka nav bijuši iebildumi ekon komitejas rekomendācijai eh, ne iebilst pret deleģēto aktu. Ja politiskā grupa vai vismaz 40 deputāti ne, ne, neizsaka iebildes 24 stundu laikā, tad rekomendācija tiks uzskatīta par uh, apstiprinātu. Uh, pretējā gadījumā rekomendācija tiks likt uz balsošanu. Šī rekomendācija arī plenārsēdz